E, koleżanki i koledzy. Godāmie kolēģi, lūdzu, ņemiet vietas. Like es vēlētos turpināt e, vicepriekšsēdētāja Mārtīnesa paziņojumu. pirms dažām stundām. Wczoraj po południu w Hiszpanii. Vakar pēcpusdienā Spānijas Mursijas provincē notika zemestrīce. Vismaz astoņi cilvēki ir gājuši bojā, ir daudz ievainoto. Tas eh, tika pieminēts jau pirms trīs stundām, to teica Martīnes kungs, eh, mūsu vicepriekšādātājs. Eiropas parlamenta vārdā es vēlētos paust līdzjūtību bojā gājušo ģimenēm. Mēs eh, ceram, ka visu uh, ievainoto stāvoklis strauji uzlabosies, un mēs ceram, ka situācijas vietas arī kļūs uh, vienkāršāka. Mēs eh, gatavojam arī līdzjūtības vēstules, ko vēlamies nosūtīt eh, šī reģiona iedzīvotājiem. Martīnes skundze, jūs vēlējāties ko teikt? Liels paldies priekšsēdētāji par eh, šiem līdzjūtības un solidaritātes vārdiem. Lorkas traģēdija kļūst arvien skaidrāk, tā iegūst skaidrākas aprises ir bojā gājuši astoņi cilvēki, tā skaitā divas uh, grūtnieces un viens 11 gadus vecs zēns. Vismaz 80 mājas ir uh, sabrukušas. Daudzēji Larkas iedzīvotāji ir zaudējuši darba vietas. Tāpēc viņi ir zaudējuši arī cerības un iespējas 70 tūkstoši iedzīvotāji kopā ar Lorko un 20% no viņiem ir imigranti. Viņi bija ieguvuši jaunu nozīmi savai dzīvē. Visiem Larkas iedzīvotājiem ir vajadzīga institūciju palīdzība, lai viņi varētu atsākt savu dzīvi no jauna. Eiropai vajadzētu viņus atcerēties, Eiropai vajadzētu palīdzēt nelēmē cietušajiem. piedāvājot eh, viņiem eh, savu palīdzību. Es te gribētu aicināt uz vienu minūti klusuma brīdi. Lūdzu, piecelsimies visi kājās uz vienu minūti klusuma brīdi.